Iepriekšējā nedēļā biju mm, Lielbritānijā, kur eh, kontaktējos ar Spānijas pilsoņiem. Viņi ir norūpējušies par šo pastāvīgo statusu, un tas nav nekāds pastāvīgs status. Viņiem, viņi saņem kādu konkrētu mm, numuru e-pastā, un tas faktiski nedod viņiem nekādas tiesības. Ja Johnson kungs un Faraš kungs eh, mm, panāks eh, šo te izstāšanos bez līguma, tad būs nepatīkami. Iedomāsimies eh, sevi šo pilsoņu ādā, kas varbūt jau desmit, gadu desmit gadiem dzīvo Lielbritānijā, un viņam nav nekādas eh, drošības skatījums par savu nākotni. Eiropas Savienība dara to, kas tā ir jādara, lai aizstāvētu savus pilsoņus, un Lielbritānija savukārt to nedara. Mums ir jāpieliek pie saviem priekšlikumiem, mums ir eh, jāizvairās no tā, ka Brexits notiek bez vienošanās, jo tā būtu vesela katastrofa visiem Eiropas pilsoņiem. Paldies, tālāk minūte Rentkas kundzei. Kolēģi, būsim godīgi. Visi mēs esam paguruši un, un, un mums nav enerģijas, mēs vēlamies dzīvot eh, tālāk savas dzīves. Eh, tiek uzskatīts, ka jā, netiek piedāvāts eh, pa, no, tātad papildus termiņš šīm, šīm sarunām, tad varam aizmirst par visu to, kas noticis pēdējās nedēļās vai mēnešos, vai kolēģi, nemodināsim sevi. Uh, Ja nepiešķirsim Britiem pagarinājumu, ja Brexits notiks bez līguma, tad šis murgs turpināsies. Jautājums par fizisko robežu starp Ziemeļīriju un Īriju netiks atrisināts. Budžeta jautājumi netiks atrisināti. Tāpat arī jautājums par pilsoņu tiesībām, gan brītu, gan es pilsoņu tiesībām, un viņa nākotnē netiks atrisināts. Kā kolēģi, šis nav tas brīdis, kad varam būt tūredzīgi, šis ir brīdis solidaritātei. Solidaritātei ar simtiem tūkstošu brītu pilsoņu kas izsiet ielās, kas uh, raugās uz mums, kas uh, rēķinās ar mūsu atbalstu, ka piešķirsim pagarinājumu sarunām un ka būs gan uh, laika, lai iziet no šīs trupceļa un atrastu risinājumu šai jēzgai, kurā visi esam nebilšas ievilkti. Jā, jums pienāks balva par to, ka precīzi iekļauties sarunā atvēlētajā laikā. Paldies! Nākamais runātājs. Un, protams, nav nekādas piedienas, bet Krasnodebska kungs minūte jūsu rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji! Šajā diskusijā es vienmēr domāju par to, ko mēs varam secināt, uz ko mums ir jābūt gataviem, un secinājums šobrīd ir šāds. Mums ir jāgatavojas vissliktākajiem scenārijiem, respektīvi, ka būs uh, izstāšanās bez līguma. Mēs nevēlamies to, bet šķiet, ka tas nu ir tas scenārijs, kas mūs sagaida. Vēlos uzsvērt vienu lietu. Tā ir atbildība, atbildība šajā vēsturiskajā momentā par šo katastrofu, par to milzīgo katastrofu, kas mūs gaida, un šie atbildība ir abās pusēs. Tāpēc es ceru, ka Žanklots Junkers un Barņiekungs, mūsu galvenais sarunu vedējs, viņi saprot to, Es uzskatu, ka sarunām būtu nepieciešams atkal atjaunot, atsākt un eh, jādara viss, lai mēs varētu no šādām sekām izvairīties. Bet eh, vienkārši atlikt Brexitu atkal un atkal, tas neved nekur. Tas būs tikai lielāks haoss un uh, tiesiskā nenoteiktība. Tāpēc arī lūdzu rīkoties. Paldies! And... Paldies tālāk pusotra minūte Ranžēla kungam. Paldies priekšstādētāji! Nav šaubu, ka mēs nevēlamies, lai Lielbritānija izstātos no Eiropas eh, Savienības. Pat ja mēs to nožēlojam, mēs. Uh, pilnībā atbalstam un respektējam Britu tautas izvēli. Sarunas tika, veik, tika veiktas eh, sadarbības un apticības garā, mēģinot rast labāko risinājumu abām pusēm. Visu šo laiku lielā mērā mm, dēļ tātad mm, stabilitātes un godprātības. Baņēkungs ir eh, vadījis šīs sarunas tiešām apticībā un, un, un eh, respektējot pušu intereses. Viņš eh, labi zina, ka ja kāds eh, Eiropas eh, politiķis vai, vai vadītājs nav ievērojis Britu pozīciju vai institūciju viedoklis, tad tas visai nožēlojami, bet ieklausieties manos vārdos. Mēs esam gatavi domāt par jūsu priekšlikumiem, ja jūs tos liksiet galdā. Mēs esam atvērti noskaņot pret pagarinājumu, ja tāds būs pamatots. Var, varat mums ticēt? Mēs vēlamies padarīt jūsu dzīves vieglākas taču mēs sagaidām arī apusējību. Ir laiks eh, aicināt eh, premjeru Džonsonu pārdomāt. Ir visai nožēlojami, ka, ka viņš sevi pielīdzina amerikāņu supervaroņiem, eh, lai apstiprinātu Britu mm, valdības nostāju. Vienlaikus jums labāki piemēri, kuriem smelties iedvesmu no modernās literatūras vai popkultūras. Džonsona kungs, vai es tiešām domāju, ka mums tagad ir nepieciešams eh, necamā halka iemaņas un supervaroņu spējas? Varbūt, ka pieteiktu ar ļoti tad, tad, Harry Potter iemaņām, kas ir labs uh, britu uh, izmanīguma un, un, uh, un iztēles iemiesojums mūsdienu tātad, uh, izpratnēm. Uh, Atvainojos, saka runātā, man jābūt godīgam pret visiem. Mēs esam pārsnieguši mūsu rīcībā sošo laiku. Rančā kungs, jums tiek adresēts zvēls kāds jautājums no Habī kunga. Jums būs iespēja vēl tad izteikties, ja pieņemiet šo jautājumu. Paldies, 30 sekundes jautājumam un 30 atbildē. Habī kungs, lūdzu. Jā, paldies. Mikrofons strādā. Trīs gadus esam dzirdējuši, ka Eiropas Savienība ir sistēma, kas balstās tiesiskumā un normās. Rankau kungs sacīja, ka Eiropas Savienība ir gatava uh, runā par mums eh, par jaunu izstāšanās eh, līgumu, varbūt kaut ko mainīt backstop mehānismā, vēlos atgādināt šai institūcijai, ka jūs pašu tradīcijas. 12. punkts šajā nolīgumā kas tur dod eh, pamatu pagaidām līdz, līdz 31. oktobrim, neļauj atsākt sarunas par izstāšanās līgumu un uh, pārskatīja kādas šī nolīguma normas. Un kā tad tagad nākas, ka šī uz normām balstītā sistēma joprojām it kā esot spēkā? Paldies! Well i'm not going to ask you to even answer that because. Mm. Neaicināšu jums pat uh, atbildēt šo jautājumu, un šit, uh, tas nebija tik daudz kā jautājums, kā apgalvojums, un pārsniedz pusminūti. Tā kā atbildi nesakojas uh, tālāk minūte Moreno Sančes kungam. Minūte, lūdzu. Gracias, prezidentā. Paldies, um, priekšstādētājiem. Mm, Lielbritānija mm, ir uz tā ceļa izstādus Eiropas Savienības, tomēr situācija visai haotiska. Visdrīzāk eh, notiks izstāšanās bez nolīguma, un te pie vainas ir eh, britu pašu politiķi, kas ir eh, krāpuši savu tautu un, un arī savu, savas demokrātiskās tradīcijas. Un šajā kontekstā šī vēsturiskā situācija, kas ir visai kārtējoša mums visiem, bet jau sevišķi Britiem, šajā situācijā Spānijas sociālistu nostāja ir skaidra un kategoriska, tā atbilst rezolūcijai, par ko vēlāk arī balsosim un ko atbalstu arī es. Uh, ne eh, pretu izstāšanās eh, scenārijiem bez līguma, jā, Brexitam ar to līgumu, ko atbalstījuši 27 valstis. Mēs nedrīkstam pieļaut eh, to, ka tiks pārkāpts mūsu pilsoņu intereses, kas varētu notikt gadījumā, ja nebūs līguma. Nepieciešams saglabāt mieru īrijas salā, saglabāt backstop mehānismu un izvairīties no. Nu, fiziskas robežas izveidošanu starp uh, Ziemeļīriju un Īriju, vienlaikus saglabāt iekšējo tirgu. Laikums nav pār pārējiem kolēģi, tādēļ ir jāsaprot, kāda ir mūsu abu pušu uh, valdība un um, tātad uh, atbildība, tā skaitā ir Britu valdības atbildība. Paldies! Tālāk minūte Bierskundzei. Uh, priekšādātāji, godāmie kolēģi, Neizstā, nevienošanās Brexit scenārijs ir pavisam reāls. Mēs visi piekrītām, ka sekas būs katastrofāls šādā gadījumā, un jo īpaši katastrofāls tās būs uh, īrijas un Britu aizjūra teritoriju pilsoņiem. Protams, nevar aizmirst arī par pašu apvienoto karalisti. Tieši tāpēc ārkārtas pasākumu uh, sagatavošana pašlaika notiek ļoti aktīvi. Un jo īpaši mums vajadzētu atcerēties par mazajiem un vidē, vidē, vidējiem uzņēmumiem. Mums ir jārīkojas apzinīgi. Es vēlētos sveikt mūsu kolēģis Britu parlamentā par viņu apņēmību nolikt premjeru īstajā vietā. Mums ir vajadzīga sakārtota vienošanās, varbūt pat ir jādod viņiem otrā iespēja palikt Eiropas Savienībā. Mums visiem kopā vajadzētu izmantot šo iespēju, lai Dievs sargā apvienoto karalisti. Minute, Viena minūte, Bito kungs. Priekšādātās kundze, godāmie kolēģi, hipotēzē par to, ka apvienotā karalista izstāsies bez vienošanās vairs nav tikai hipotēze. Mums ir jāatcerās, ka zaudējumi lauksaimniecībā un zivsaimniecībā būs ļoti lieli un pašlaik tie tiek nepareizi izvērtēti. Tātad ir runa par lielo pagaļas pienā spirtoto dzērienu ražotājiem, kas šīs sekas izjutīs ļoti stipri. Mums ir jāatcerās, ka pašlaik viņi darbojās kā miglā un bez kompasa. Uh, Lielopgaļas ražotāji ir izmisumā, kā uz to norādīja Flanagana kungs. Lauksaimniecības komisārs Fils Hogans arī to ļoti labi apzinās. Viņš ir darījis visu, kas ir viņa spēkos, lai nodrošinātu uh, šo seku amortizāciju. Uh, Šajā šāda rīcība ir leģitīma, tieši tāpēc eh, komisijai vajadzētu parlamentam iesniegt globālu projektu, kas ļautu aizsargāt visus Eiropas eh, zemniekus, kurus eh, Brexits ļoti smagi skars. Paldies, tagad viena minūte Vrecionovas kundzei. Mikro. Za necelý měsíc a půl dojde Brexit. Paldies. Mēs runājam par Brexitu un par Brexitu esam nobalsojuši cilvēki, tas ir zināms fakts, un ar to vajag samierināties arī tiem, kas ir pret Brexitu. Mūsu deputāti šeit pārstāv demokrātisku uh, struktūru. Referendums ir veids, kā cilvēki ir pauduši savu viedokli. Tas ir visdrošākais veids, kā paust savu viedokli, visdemokrātiskākais veids. Tāpēc arī rezultāts ir jārespektē Eiropas padomē un uh, komisijai būtu jāizmanto laiks, kas šobrīd paliek, lai nepieļautu bezvienošanās Brexitu, jo tas kaitēs ne tikai apvienotai karalistē, bet arī Eiropas Savienības uh, uh, iedzīvotājiem, pilsoņiem un uzņēmumiem, lai vienotos Brexit gadījumā. Tad ir svarīgi, lai to vienošanos apstiprinātu abas puses, un šī brīža risinājums apvienotai karalistē nepatīk, tāpēc arī ir jāpēc izmaiņas. Paldies, Delange kundze, pusotra minūte. Yes, thank you. Jā, paldies priekšādātāji. Priekšādātājs kundze, kā jūs eh, zināt, es eh, sāku darboties politikā mm, mm nagu un uh, ragu sārgas dēļ. Šī uh, sārga skāra gan Nīderlandi, gan Īriju, gan Franciju, gan arī apvienoto karalisti. Un tas uh, bija šī gadsimta sākumā. Simtiem tūkstošu pat uh, miljoniem uh, dzīvnieku tika nogalināti. Uh, šīs slimības dēļ, kas eh, varēja tik novērsta ar vakcināciju. Laukos eh, tās bija vesela katastrofa, bet eh, Londonā par to netika nekas runāts, tāpēc, ka mm, apvienotās karalistas valdība negribēja mainīt nevakcinācijas politiku. Tieši parlaments iestājās gan par eiropiešu, gan par britu interesēm, lai mainītu šo politiku, un sadarbojās ar Northumberlandu un ar Skotijas pierobežas apgabaliem. Uh, Notika konstruktīva darbība, tika iesaistīti torī, kas um, mēģināja darīt visu, lai šīs debates varētu turpināties. Tagad Vestminster ir slēgta, un atkal šīs parlaments pārstāv gan Britu, gan Eiropiešu pilsoņu intereses. Vairākums Britu pilsoņu Un arī šīs parlaments nevēlas Brexitu bez vienošanās. Taču vēlos skaidri izteikties, mēs neakceptēsim uh, tādu elastīgu finanšu uzraudzību, un mēs neakceptēsim zemus vīdes un dzīvnieku labturības standārtus Eiropas Savienībā. Un, ja jūs gribat pr prasīt, kāpēc, tad vērsieties pie Norsamberlendas un Frīzlandes zemniekiem. Paldies! Tagad eh, Kumpulas Natri kundze. Priekšādātāji, vai viņi būs Eiropas Savienībā vai nē, Briti dzīvo mūsu vidū. Mēs pārstāvam pilsoņus no dažādām dalībvalstīm, kas šo jautājumu uztver nopietni. Mēs sadarbojamies arī ar Britu kolēģiem. Parlamentārisms ir jāaizsargā, tas ir demokrātijas stūrakmens. Uh, Mums vajadzētu virzīties uz priekšu un rietumu demokrātijā valdības pārstāv vai, parlamenta vairākuma gribu. Lielbritānijā parlaments nolēma pielikt punktu Brexitam bez vienošanās. Principā mums nevajadzētu uztraukties, bet, bet pašlaik izskatās, ka premjers Džonsons mēģina pārņemt kontroli parlamentā, mēģina atņemt kontroli gan parlamentam, gan Britiem. Lielbritānijas valdība vēl ar vienu flirtē ar ideju par Brexitu bez vienošanās, un šķiet, ka šī pieeja kļūst ar vien spēcīgāka. Eiropai vajadzētu izvēlēties eh, principiālu pieeju. Mēs nevaram izdarīt izvēli Britu vietā, bet mēs viņam palīdzēsim, ja viņi mēģinās beidzot eh, izstrēpt šo putru. Čerāncevas kundzei viena minūte. Ďakujem, pani. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es neatkārtošu to, kas jau ir pateikts. Varam konstatēt, ka lielāka daļa no mums ir pret Brexitu. Daži pat uzskata, ka varbūt tik tālu nemaz nenonāks. Taču šķiet, ka uh, Lielbritānijas premjerministrs šobrīd plāno uh, pārsviest savu valsti pāri bortam. Uh, Viņš vēlās at, e, iziet no uh, Eiropas Savienības, bet vienošanās, un nekā laba jau no tā nevar sanākt. Komisija būtu nepieciešams turpināt rīkoties un gatavoties arī šādam scenārijam. Turklāt mums ir nepieciešams krīzes plāns, lai atbalstītu Eiropas biznesu. Mēs nedrīkstam viņiem pazust Brexita dēļ. Mums ir jādomā arī par 3 miljoniem Eiropas Savienības iedzīvotāju, kas dzīvo apvienotajā karalistē ar, mēs nezinām, kādā uh, Lielbritānijā viņi pamosi, pamodīsies 1. novembrī. Lielbritānijas politika izklausās uh, pēc uh, vienradža. Viņš neko ne par ko nemaksā, mm, nepieturās pie norunātā un atsauc to, ko ir solījis. Tāpēc arī šķiet, ka, liel, uh, ka apvienotāji. Apvienotās karalistas gadījumā mums drīz vairs nebūs, uh, nebūs pacietības. Paldies, Kuzmika kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja, komisārs Kundze. Runājot par šo jautājumu, vēlos runāt par trīs būtiskākajām lietām, kas notiks, ja. Lielbritānija atkāpsies bez vienošanās. Pirmkārt, ir tiesiskā nenoteiktība, kas būs mūsu iedzīvotājiem, un ir nepieciešams garantēt tāda, šādas tiesības tādā pašā līmenī kā šobrīd. Otrkārt, aptuveni 50 miljārdi eiro vairs nebūs mūsu budžeta. Un Lielbritānija ir apsolījusi šo uh, summu 2019. un 2020. gadā. Turklāt būs problēmas ar tirdzniecību ar apvienoto karalisti. Šeit Eiropas Savienībai mēs uh, eksportējam vairāk nekā mēs importējam. 2017. gadam tie bija 100 miljārdi eiro. Uh, šobrīd vienošanās. Uh, Uh, saskaņā ar PTO noteikumiem varētu būt spēkā. Uh, un tas savukārt nozīmē, ka muita tiks maksātā un visi citi uh, ierobežojumi. Jā, jāsaprot, uh, kāda ir jābūt politiskai deklarācijai, uh, lai mēs varētu risināt šo situāciju. Nīdermāra kungs, pusotra minūte. Paldies, uh, priekšsādātāji. Es domāju, ka viss svarīgākais par Brexit jau ir pateikts. Eiropas Savienības 27 valstu nostāja, padomas komisijas nostājā ir skaidra, caurdzama un stabila. Tomēr mēs nedrīkstētu aizmirst par iespēju panākt vienošanos, kas samazinātu Brexit izmaksas visiem eiropiešiem, tā skaitā eiropiešiem no Lielbritānijas, gan arī eiropiešiem no kontinenta un pat pagarinājums uh, mums uh, dotu iespēju uh, šo vienošanos panākt. Tādā, tādā gadījumā mums ir jāpiešķir šis pagarinājums. Mums vajadzētu atgādināt mūsu kolēģiem, ka vajadzētu izvairīties no tādām krīzēm, kāda pašlaik risinās Londonā. Politiķiem dažkārt vajadzētu atzīt, ka personīgās intereses, vāra un pat uzvaras vēlēšanās nav tik svarīgas kā valsts un sabiedrības nākotne. Otrakārt, es uzskatu, ka um, pat ne politiķiem, mums visiem vajadzētu vairāk runāt vienam ar otru. Mums vajadzētu drīzāk būvēt tiltu, nevis sienas. Mums vajadzētu arī veicināt tādu kultūru, kas uh, dota priekšroku taisnībai, nevis meliem. Tas ir ļoti svarīgi. Kopā ar pilsonisko sabiedrību, skolām, ekspertiem un citām sabiedrības daļām mums vajadzētu nodrošināt, ka pašreizējās uztraucošās tendences, kur meli tiek uzskatīti par svarīgākiem nekā taisnība, tiktu iznīcinātas un cerams, ka šāda veida politika e, nedod varu premjeriem. Lielas paldies. Tagad viena minūte Liberatska kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es neapšaubu Lielbritānijas tiesības uh, izstāties no Eiropas Savienības, uh, bet vēlos runāt par to, ka ir politiska atbildība par Eiropas uh, likteni. Uh, Eiropas komisija un Eiropas parlaments un padomi rīkojas tieši saskaņā ar šo atbildību. Miljoni, miljons uh, poļu šobrīd dzīvo apvienotajā karalistē. Mēs vēlamies viņus aizsargāt, mēs vēlamies aizsargāt mūsu ekonomiskās intereses, tirzniecības intereses. Un tieši šāds atbildības trūkums ir Lielbritānijas valdības rīcības pamatā paskatāmies to, kas notiek īrijā šobrīd, eh, šķiet, ka tā ir tikai mūsu problēmā, eh, jautājumā par robežu, nevis apvienotās karalists. Viņi nevēlas dalīt atbildību, mums nav konstruktīvu risinājumu. Pēc eh, Brexita dzīve turpināsies, un būtiskākais ir paturēt uzticību, un šobrīd Lielbritānijas valdībā nav uh, saņēmusi vēl mūsu uh, uzticību. Kučeka kungs. Paldies, priekšādātāji. Trīs gadus pēc referenduma Britu pilsoņi mums ir devuši spēcīgu signālu. Naidžels Ferāčs nav Britu sabiedrības balss. Katru dienu viņi pauž savu pretestību Brexitam bez vienošanās, un ir arī daudz pro-eiropeisku uh, deputātu šeit parlamentā. Uh, Pārmaiņas eh, tagad ir ļoti vajadzīgas, tāpēc kā Brexitu vēl ar vien eh, pieprasa Torija. Tomēr viņiem nav nekāda plāna, kā to panākt. Uzstājot, ka backstops ir jāizņem no izstāšanās nolīguma, bet nes, nedodot nekādus eh, reālus priekšlikumus, Britu valdība apdraud pilsoņus, studentus, bērnus, visus tos, kuri grib mm, sakārtotību. Tie ir vairāk nekā 3 miljoni brītu pilsoņu. Tāpat arī uh, daudzi manas valsts Bulgārijas pilsoņi tagad uh, dzīvo tādā legālā limbo. Mums vajadzētu saprast, kas tīsi notiks. Mēs uzskatām, ka Brexits ir slikta ideja un to nevajadzētu turpināt. Paldies, tagad pusotra minūte Pētersa kungām. Paldies, priekšādātāji, kolēģi! Šorīt daudz kas ir teicis pateikts, taču viena lieta ir pilnīgi skaidra. Brexits rada ļoti daudz izaicinājumu, un Brexits bez vienošanās apdraudētu vismaz 1,2 miljonus darba vietu apvienotāju karalistē. Beļģijā tie būtu 42 miljoni tūkstoši darba vietu. Protams, ka mazie un vidējie uzņēmumi šeit uh, to izjutīs visvairāk. Šķiet, ka Britu valdība neredz nekādu izeju no Brexita, ko viņi paši sev ir izvēlējušies. Mums ir jādomā par Eiropu Brexita gad gadījumā. Komisija nāca klajā ar priekšlikumiem par globalizācijas un solidaritātes fondu, kas varētu piešķirt finansējuma ekstremālos apstākļos, taču nav skaidrs, vai mazie un vidējie uzņēmumi varēs izmantot šo finansējumu. Es vēlētos, lai jūs ieskatāties 14. pāntā rezolūcijā. Tur ir norādīts, ka parlamentam ir jāstrādā pēc iespējas ātrāk, lai finansiālais atbalsts MBU tiktu nodrošināts. Ir jādara viss, lai Brexita radītie izaicinājumi tiktu samazināti līdz minimumam. Lielas paldies tagad minūte Piculas kungam. Paldies priekšādātāji! Ir pagājuši trīs gadi kopš Brexita referenduma, un daudzi šajā namā bija pārsteigti par rezultātu. Tomēr pat trīs gadus pēc referenduma uh, Lielbritānija vēl ar vienu nav gatava uzņemties atbildību par Brexitu, tāpat arī tā nav gatava atteikties no Brexita. Eh, sarunas ir pabeigtas, eh, sarunas turpinās pateicoties Barņiekungam. Otrajā, otrajā kanāla pusē mēs redzam, ka tiek likti politiski šķēršļi. Un eh, īsnībā te ir runa par valsti, kas ielika pamatus demokrātijai, bet tagad šīs valsts parlaments tā darbība ir apturēta. Uh, Mums ir jāsaprot, ka liela daļa šeit eh, balstās uz eh, politiķu blefiem un izvairīšanās no atbildības. Tāpat arī ir skaidrs tas, ka mēs nedrīkstam pieļaut, ka Brexits apdraudēs Eiropas kohēziju un visu to, ko esam sasnieguši. Paldies tagad pusotra minūte Bilčika kungām. Paldies priekšādā Paldies, kolēģi! Eiropas pilsoņi ir šī parlamenta DNS, un mūsu mērķis un pienākums ir viņus aizsargāt. Eiropas parlaments vienmēr ir atbalstījis vienotu pieeju Brexitam. Tāpat arī mēs saprotam, ka tam būs negatīvas sekas, kas ietekmēs visu eiropiešu dzīvi. Es priecājos, ka parlamenta deklarācijā tiek runāts par e ES 27 vienotību. Tomēr uzskatu, ka vēl svarīgāk ir saglabāt šo vienoto pieeju un pret Brexitu, lai aizsargātu pilnīgi visu valstu pilsoņus. Te ir runa par lielāku un mazāku valstu pilsoņiem, kas pašlaik dzīvo Lielbritānijā. Mums ir jābūt vienotiem tajā, ka mēs uzstājam, lai uh, Britu valdība nodrošinātu šo uh, statusu visiem pilsoņiem, lai šeit netiktu likti nekādi tehniski šķēršļi vai politiski kavējumi. Mums ir jāsaprot, ka mēs visi saskarsimies ar smagām sekām Brexita bez vienošanās gadījumā. Lai kā mēs cīnītos pret šādu situāciju, mums ir jābūt vienotiem, mums ir jānodrošina vienāda aizsardzība visiem pilsoņiem gadījumā, ja mēs saskarsimies ar šo smagāko scenāriju. Kolēģi, mums ir jāatcerās, ka ES 27 valstu vienotība ir bijusi pati svarīgākā mūsu sarunās ar Londonu. Tieši tāpēc mums vajadzētu to turpināt, jo sarunas par Brexitu vēl nav beigušās. Lielas paldies! Tagad Rēgneres kundze viena minūte. Paldies! Ir pagājuši trīs gadi, un uh, Brexita hardlineriem vēl ar vienu nav nekādas konkrētas nostājas. Mm, parlamentā visi saprot, ka izstāšanās bez vienošanās skars visus. Mēs iestājāmies par uh, darba tiesībām, par vīriešu un sieviešu tiesībām, par dalītu darba laiku, par vecāku tiesībām, un ja ir runa par uh, smagu Brexitu, tad visas šīs garantijas tiks aizmirstas. Galvenokārt eh, cietīs eh, sievietes apvienotajā karalistē. Viņas nav tik mobīlas kā vīrieši. Bieži vien viņām ir jāveic dažādi sociāli pienākumi, tāpat arī viņas darbojas tirdzniecībā, un ļoti bieži viņas saņem arī dažādus sociālus pabalstus sev un saviem ģimenes locekļiem. Tieši tāpēc mums vajadzētu viņām sniegt roku. Mums vajadzētu saprast, ka pasniegt roku uh, vienmēr ir labāk nekā izvēlēties mentalitāti, būs tā kā būs, mums ir viena alga. Lielas paldies, tagad eh, Kircas kungam viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Brexits. Kaut kas līdzīgs 2015. gadā uh, notikušajam Grexitam. Un lai gan politiķis Džonsons ir um, atrodas Lielbritānijā, viņš mazliet līdzinās tam, kas notika Kiprā. Viņš arī liek intereses, eh, intereses pāri eh, cilvēku interesēm un eh, nelīdz galam saprot savas rīcības sekas. Un viņam nav sajūta, ka viņš ir kaut ko riskē. Bet, lai vienkārši atgādinātu Kipru, tur pēdējā brīdī uh, viss bija mainīts. Vienkārši tādēļ, ka premjers, Kipras premjers atteicās no sava viedokļa, bet šķiet, ka Džonsona kungs nesako šim piemēram un neatteiksies no saviem nodomiem pēdējā brīdī. Lielbritānijas parlaments, Lielbritānijas iedzīvotāji, viņiem ir jāsaprot, ka mēs viņus atbalstīsim. Tagad lūdzu šaldemozes kundze, paldies priekšsēdētāji! apvienotā karaliste izstāsties no Eiropas Savienības. Man pašai tas šķiet nožēlojami, bet uh, uh, tā tur ir. Nevaram pieļaut situāciju, ka Lielbritānija izstāsies bez līguma. Sekas būs ļoti nopietnas. Sekas būs daudziem uh, apvienotās karalists iedzīvotājiem, viņi zaudēs darbu, tas noteikti ietekmēs arī pētniecības iestāžu darbu un uh, uh, studentu dzīvi. Būtu nepieciešams atļaut vairāk laika, lai mēs varētu rast risinājumu un nepieļaut šo Brexitu bez līguma. Un lai mūsu ekonomika un mūsu iedzīvotāji neciestu. Tāpēc es atbalstu laika piešķiršanu, lai varētu izvairīties no Brexita bez vienošanās, jo tas nav veiksmīgi un noderīgi nevienam. Tagad lūdzu Vārborna kungs pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Par Brexitu var daudz runāt, bet es vēlos uzsvērt tikai divus punktus. Pirmkārt, runa ir par tirzniecības attiecībām. Zviedrijai Lielbritānija ir piektais lielākais tirzniecības partneris. Taču tirzniecība vispār visur Eiropā ir svarīga, tā uh, veicina nodarbinātību. Uh, šķiet, ka pavisam drīz mūs gaida Brexits bez, bez vienošanās, un tas uh, apdraudēs uh, cilvēku darba vietas un apdraudēs arī mūsu labklājības līmeni. Tāpēc arī pastāv pamatots iemesls pieļaut uh, termiņa pagarinājumu, protams, jā, ir ievērota visi nosacījumi. Es uzskatu, ka mums būtu nepieciešams piedāvāt Lielbritānijai dāsnus nosacījumus, lai viņi varētu izmantot laiku, lai varētu panākt vienošanos. Galvenais, lai tirzniecības attiecības turpinātos un būtu uh, sakārtotas. Paldies! Nākamais runātājs ir Friconas kundze. Ā, jūs vienkārši atrodaties citur, tāpēc uzreiz neredzēju. Lūdzu! Paldies! Priekšsēdētāja kungs! Situācija Lielbritānijā ir ļoti nopietna. Nu, pēc dažām nedēļām Lielbritānija var izstāties un izstāsies bez vienošanās. Un šāds Brexit uh, ietekmē situāciju ļoti nopietni. Tas skars Lielbritānijas iedzīvotāju intereses, bet arī, protams, Zviedrijas iedzīvotāju intereses. Šeit būs ļoti nopietnas sekas gan cilvēkiem, gan uzņēmējiem. Manā valstī, piemēram, mums ir simt tūkstoši cilvēku, kas pār, pārcēlušies uz Lielbritāniju, un viņiem nav līdz galam skaidrs, kas viņus gaida nākotnē. Arī Lielbritānijas iedzīvotājiem nav līdz galam skaidrs, kas viņus gaida. Eh, Eiropas parlamenta rezolūcija ir līdzsvarotā, un šeit ir eh, skaidri norādīts uz to, ko jau mēs esam izdarījuši, lai veicinātu sakārtot izstāšanos. Mēs atklāti esam teikuši, ka mūs interesē kopīga nākotne. Džonsona kungam būtu nepieciešams padomāt par savu atbildību. Paldies! Makalistera kungs, viena minūte, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētājas kundze. Dāmas un kungi, vēlos uzsvērt, ka ļoti daudz kas ir pateikts šodien no kolēģa puses, bet mm, runāšu par vienu dimensiju. Uh, Brexitam bez vienošanās. Tas ir saistīts ar ārlietu politiku. Mišela Barnier runājas par politisko deklarāciju, Uh, tā ir deklarācija starp apvienoto karalisti un Eiropas Savienību, un tur ir runāts par sadarbību policijas jomā, tiesību jomā, arī sadarbība jautājumus, kas ir saistīti ar ārlietu politiku un aizsardzību. Ja uh, apvienotā karaliste izstāsies bez vienošanās, tad tā vairs nedarēs, nevarēs sadarboties uh, PESCO projektos un uh, aizsardzības aģentūras projektos un būs ļoti grūti izmantot arī uh, iespējas Eiropas uh, aizsardzības fondā. Tāpēc arī, kolēģi, tas ir vēl viens iemesls, lai mēs nepieļautu bezvienošanās Brexitu e, visiem spēkiem. Es atbalstu šo rezolūcijas pro, projektu un paldies kolēģiem, kas to ir izstrādājuši. Paldies! Tagad lūdzu Dānce kungs, jums ir viena minūte. Paldies! Pateiksim skaidri un gaiši, kas ir atbildīgs par šo haosu. Jūs sākāt ar nereāliem uh, nosacījumiem, nereāliem piedāvājumiem, ka var paturēt esošās tirzniecības uh, uh, saites un ka var visu to baudīt, neskatoties uz to, ka jūs atstāsiet vislielāko ekonomisko bloku uh, Un tad visi tie, kas ir pret to, tiek uzskatīti par nodevējiem, un tad vēl tiek teiks, ka Lielbritānijas iedzīvotāji ir nobalsojuši par pārtikas un medikamentu trūkumu. Tā tas nav. Uh, valsti nepārstāv Džonsons. Barniekungs, jūs vēlaties turpināt darbu, un mēs visi vēlamies tā darīt, bet daudz no mūsu kolēģiem, mums visiem jau ir apnicis uh, šāda haotiska situācija bet mēs nevaram uh, pretendēt, ka pretendēt, ka šī situācija var būt atrisināta bez sabiedrības iesaistīšanās. Cilvēkiem Lielbritānija ir jāparāda, ko viņi vēlas nākotnē, jo tas ir vienīgais veids, kā mēs varam nodrošināt ilgspējīgu risinājumu. Paldies, Sikierska kungs, viena minūte. Paldies, priekšsarētājs kundze vēlās vispirms apsveikt par Niekungu ar profesionālu uh, pieju sarunu gaitai. Brexit autori teica, ka viņi no līķa sevi izgriezīs, bet šķiet, ka mūsu līķis ir ļoti dzīvīgs. Paldies jums par to. Un šķiet, ka mēs varam vienoties. Un Lielbritānijas sarkanās līnijas un mūsu sarkanās līnijas uh, Šajā, uh, šeit mēs varam saskatīt, ka sarkanās līnijas sakrīt tieši Ziemeļīrijas un īrijas uh, nostiprinātās robežas neesamība, un mēs varam tam piekrist. Tāpēc arī viss ir atkarīgs no tā, vai apvienotā karaliste varēs uh, tam visam piekrist. Es tiešām ceru, ka tā tas notiks. Brexit atbalstītāji runā par to, par to, ka būtu nepieciešams uh, izstāties bez vienošanās. Uh, man ir viens lūgums Farāža kungam un uh, viņa sabiedrotajiem. Ja jūs panāksiet to, ko jūs vēlaties, un Lielbritānijas valdībai būs taisnība, ka šī būs katastrofa, tad lūdzu nesakiet, ka mēs esam vainīgi pie sekām. Un es varu atbalstīt rezolūciju. Paldies! Paldies, kolēģi! Paldies arī ka jūs palīdzat uh, mums pieturēties pie laika. Es novērtēju, bet varbūt nevajag. Tagad viena minūte tiek uh, dota Ruisam Devesa kungam. Paldies priekšsēdētāji. Gandrīz pirms 70 gadiem mēs, Eiropieši, nolēmām izveidot mūsu politisko savienību, un mēs to izdarījām, jo mēs zinām, ka šis ir vislabākais veids, lai nodrošinātu mieru Eiropā un lai varētu tikt galā ar nacionālajiem izaicinājumiem, kas mums tagad ir skaidri saprotami - klimatu pārmaiņas un citi izaicinājumi. 2016. gadā Brexita referendumā eh, neliels vairākums apvienotajā karalistē nobalsoja par izstāšanos. Tajā brīdī tika pateikts, ka tā bija e- Eiropas Savienības eksistenciālā krīze. Trīs gadi ir pagājuši, un tagad mēs varam redzēt, ka eksistenciālā krīze īstenībā ir apvienotajā karalistē. Savienība ir stipra, tikpat stipra kā iepriekš. Un tagad ir jautājums, vai Boris Džonsons ir gatavs uh, rīkoties saskaņā uh, ar tiesisko pienākumu, ko ir apstiprinājusi pārstāvju palāta. Mēs ceram, ka tā tas būs, jo, ja Brexit notiks bez vienošanās, tā būs katastrofa. Paldies, un tagad lūdzu Fitzgeralda kungs, vienu minūtu. Fitzgeralda kundze, paldies! Tas, ko cilvēki ignorē bieži vien, ir tas, ka mums ir nepieciešama stipra politika. Mēs atceramies, ka mums ir reāli cilvēki, vīrieši, sievietes, ģimenes, uh, un viņu uh, labklājībā, viņu drošība šobrīd tiek apdraudēta. Eiropas Savienība, mūsu demokrātija jau no paša pirmās dienas parādējusi, ka tā ir gatava darīt visu, ko vien var, lai būs vai nebūs vienošanās, lai uh, uh, miera procesu neapdraudētu. Miera process ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs atceramies, ka jebkādas papildu idejas no apvienotās karalistes būs uh, izskatītas no Eiropas komisijas puses, taču Eiropas parlaments nepie, nepiekritīs nekāda veida vienošanos uh, par izstāšanos, ja nebūs backstop uh, risinājumu. Un šobrīd backstop ir tikai vienīgais risinājums, kas uh, nepieļauj veidot jebkādu fizisko uh, Uh, robežu uh, struktūru. Un Džonsons ir teicis, ja cilvēki ir uh, sašķelti, vienīgais risinājums ir vienoties. Kolēģi, tagad mums ir brīvais mikrofons. Un 19 deputāti ir pietiekušies runāt. Es centīšos vairāk nekā pieciem ļaut izteikties, bet ne visi, protams, būs apmierināti, jo ir tik daudz pietiekumu. Bet sāksim ar Šaidrovas kundzi. Cienījamie kolēģi! Mēs zinām, ka apvienotās karalists izstāšanās nozīmēs to, ka Eiropas Savienība kļūs vājāka un arī apvienotai karalistei tas būs negatīvi. Farešas kungs, protams, visu laiku runā par to, ka apvienotā karaliste būs stiprāka nekā līdz šim, ka jūs būsiet, uh, jums labāk ies, nu jā, varbūt jūs nebūsiet uh, labās attiecībās, labā situācijā, tad, kad jums būs jārunā ar Ķīnu vai apvienoto vai ASV, un tāpēc varam teikt, ka jūs būsiet vājāk. Tāpēc ir ļoti žēl, ka jums ir šāda nostāja un šāda politika, kad jūsu pilsoņi pieņem šo lēmumu, viņi noteikti nenobalso par šādu haosu, par šādu situāciju uh, apvienotajā karalistē. Viņiem ir pilnīga nedrošība, jo, ja apvienotā karaliste izstāsies bez vienošanās, tad būs nepieciešams vienoties par kaut ko citu, lai varētu izdarīt to, kas ir nepieciešams pilsoņu interesēs. Jums noteikti būs jārisina finanšu sekas. Paldies! Un tagad lūdzu nākamais runātais Vordas kundze vienu minūtu. Džonsons, uh, būdams premjers, panācis to, ka populismā gadsimtā mums ir arvien netaisnīgākā attieksme. Džonsons ir tas premjerministrs, kas rīkojās pilnīgi ne, negodīgi. Viņš ir homofobs, islamofobs, viņš ir bīstams cilvēks, viņš ir klauns un viņu izvēlējās tikai aptuveni 2% mūsu iedzīvotāju. Viņš ar cilvēku dzīvēm riskē un spēlējās. Viņš uh, vēlas panākt uh, izstāšanos bez vienošanās, un tas nozīmē, ka cilvēku uh, dzīves, cilvēku iespējas būs uh, <clears throat> apdraudētas, medikamentu un, edi, uh, un pārtikas piegāde būs apdraudēta. Sanāk, ka politika uh, Eh, tiek noteikta nu viņu neievēlēto uh, uh, speciālistu puses, un uh, viņš šādā veidā apdraud, apdraud savu, savu iedzīvotāju drošību. Runātāja tiek pārtraukta. Paldies, un turpināsim, saka priekšsēdētāja. I'm sorry, but fewer people. Es atvainojos, bet eh, ja jūs pārunāsiet un pateiksiet savu laiku, tad ne, viss nebūs izteikties. Dantona kungs, lūdzu. Paldies priekšstādā man jautājums komisāram Barņēn. Nē, es nu droši vien būs iespēja uz to reaģēt, bet jautājums vienkārši. Ja nebūs vienošanās, vai varētu pareizi sacīt, ka informācijas apmaiņas starp Eiropolu Eiropola centru un Lielbritānijas eh, policijas dienestiem eh, apstāsies, man nebūs informācijas apmaiņas, un līdz ar to iespējas organizētāju noziedzībai Lielbritānijā pavēršas visnotaļ lielākas. Šaunsas kundze, lūdzu. Thank you. Paldies, eh, kolēģi. Es sākumā vēlos eh, atvainoties par manu tautiešu mazākumu uzvedību gan šeit, gan eh, pašmājās Lielbritānijā. Uh, Nu, viņi nav tā pieklājīgā un, un, un godprātīgā manas uh, tautas daļa, kas uh, noskaņota proeiropiski. Brexit uh, jēzgur ievārījuši breksitēri. Viņi nekad nav bijuši skaidrībā par to, kādu Brexitu viņi īsti vēlas. Un šīs ieskas rezultātā ir atklājies tas, cik Lielbritānijas politika patiesībā ir satrūdējusi. Mums ir nepieciešams jauns referendums, lai Britu tauta beidzot var izvēlēties uh, skaidru izstāšanās opciju vai, vai, vai izvēlēties palikt Eiropas Savienībā, kas, protams, ir labāks darījums. Tādēļ mums ir nepieciešams vairāk laika. Bez līguma, tātad izstāšanās, bez vienošanās būs katastrofisks pašiznīcināšanās akts. Kolēģi, es aicinu jūs darīt visu iespējamo, lai, lai kādā lomā jūs arī nebūtu, lai palīdzētu mums izvairīties no šāda iznākuma. Līdz ar kā mēs Lielbritānijā arī darām visu, ko spējam. Paldies! Paldies, eh, Točkungs, vienu minūtu, lūdzu. Yo quería advertir sobre el. Paldies. Um, vēlos uh, brīdināt mūs no mēģinājumiem pasniegt Eiropas Savienību kā to vainīgo, to institūciju, kas uh, um, ir uh, tādu kungu kā Ferhofstadta kunga pavadā. Mēs, protams, vēlamies, lai Eiropas Savienība reformētos un uzlabotos, un mēs vēlamies būt uh, par daļu no šiem procesiem. Bet, protams, ja kāds uh, necieņi izturas pret, pret citiem un nevēlas ievērot Britu tautas leģitīmi pausto vēlmu un intereses, kas būtu jārespektē, nu, tas man nav pieņemam, tas man biedē. Tādēļ ir svarīgi, lai mēs, protams, panāktu vienošanos, tas nebūs viegli, bet eh, mums jāizrāda mm, apņēmība un apticība no abām pusēm, jo galu galā mums eh, nāksies eh, turpināt mierīgi līdzās pastāvēšanu, lai tā arī turpmāk. Viņi mums būtisks partneris un mums nāksies sadarboties nākotnē daudzās jomās. Paldies! Priekšsēdētāji pārtrauc runātāju, kurš ir krietni pārsniedz savu runas laiku. Paldies! Nākamais runātājs, lūdzu. Vai jūs vēlaties ko sacīt? Priekšsētāja uzrunā kādu no Brexit partijas locekļiem, kas izsakās no savas vietas, nepieteicies un bez mikrofona. Sorry, colleagues, please. Priekšsēdētāji, atvainoties, kolēģi, jūs neesat runātāju sarakstā. Varbūt jūs pieteicāties. Ja būtu, ja būtu sarakstā, tad, protams, jūs arī saņemtu iespēju izteikties. Can I continue with the... So the... Priekšsēdētāji, vai mēs varam turpināt darbu, jo laika mūsu rīcībā nav īpaši daudz. Nākamais runātājs - Gorsmo kungs, viena minūte jūsu rīcībā, lūdzu. Os britânicos pronunciaram-se em referendo sobre o Brexit. Kolēģi, referendums Lielbritānijā ir jāievēro ar tā rezultātu, respektīvi. Vairums nobalsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības, un tādēļ mēs, šis parlaments, uh, Nu, mēs neesam tiesīgi paust savu viedokli par šī referenduma rezultātiem. Gluži pretēji mūsu pienākums ir respektēt šī referenduma iznākumu, jo um, tādējādi mēs um, arī apliecināsim savu um, uzticību demokrātijas principam. Tie, kas to, to nespēja vai, vai nevar, nepalīdz uh, panākt labu iznākumu sarunās par uh, Brexit. Vienlaikus uh, mums, Eiropas parlamentam, ir pienākums nodrošināt lai um, mēs um, nesakotu Britu premjeru bezatbildīgai rīcībai. Viņš uzsver strauji pret, pret Lielbritāniju uh, bezlīgumu izstāšanās virzienā, kas uh, apdraud gan viņu pilsoņu labklājību, gan arī mieru īrijas salā. Mums ir uh, jāaizsargā visi mūsu pilsoņi, tā ir mūsu atbildība. Un mums kā institūcija ir attiecīgas saistības. Paldies! Uh, tālāk Milamona kungam vienu minūti. Se ha mencionado la importancia y las, de las consecuencias negativas. Kolēģi, Brexit negatīvās sakas skars mūsu visus, tās pieminēja citi kolēģi, un, protams, mēs visi no tā cietīsim. Nu, piemēram, zivsainiecību jomā. Arī Baņiekungs to, to ir atzīmis, ka šajā jomā varētu būt uh, problēmas. Ja nebūs līguma par izstāšanos, uh, attiecīgi pārējais posms, tad um, abām pusēm būs liels zaudējumi. Ir ja nepieciešami ārkārtas uh, risinājumi un mehānismi no abām pusēm, lai nodrošinātu, ka mēs uh, saglabājam piekļuvi uh, vismaz uh, pagaidām arī Britu ūdeņiem, kamēr turpinās uh, turpmākas uh, sarunas par. par uh, Es jūs sensību, jo es zinu, ka jums tas nepatīk, cenījumie mūsu Brexit kolēģi, bet tomēr tas ir nepieciešams. Viens no Eiropas Savienības mērķiem ir uh, nodrošināt apusēju piekļuvi starptautiskiem ūdeņiem un zivju krājumiem, un tas ir nepieciešams abām pusēm tāpat arī nozars pārstāvjiem. Paldies, priekšsētāji, izslēdz mikrofonu runātājiem, jo beidzies runas laiks. Paldies, tālākās kungs vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Jebkuras valsts aizsardzība un šīs aizsardzības līdzekļi ir būtiski suverenitātes atribūti. Un tā ir pirmā jebkuras valsts un valdības atbildība. Tādēļ man tiešām uh, rūp tas, ka mēs valdības sadarbībā ar komisiju, pēc tam, ka Lielbritānija balsoja par izstāšanos, ir piesaistījusi Lielbritānijas aizsardzības spējas dažādām Eiropas Savienības struktūrām. Kā mēģis ir uh, pakļaut uh, mūsu aizsardzības un izlūku dienestu darbību un bezatbildīgai komisijai. Un šajā politiskajā deklarācijā viens no četri līdz viens no seši punktos ir skaidri pausts, un tā ir būtiska uh, daļa no izstāšanās uh, līguma atbilstoši 84. pantam. Es norūpējies par to, ka Britu deputāti nav pildījuši savu pienākumu un nesaprot šī, šos draudus. Tādēļ aicinu mūsu deputātus, um, visus britus, viennozīmīgi noraidīt jebkurus mēģinājumus šo briesmīgo uh, darījumu uh, atlikt atpakaļ sarunu galdu un to ievērot. Paldies! Nākamais runātājs uh, manā sarakstā, tādēļ uh, brīvais mikrofons ir Kortāns Konsultam. Paldies, priekšsādātāji! Šonedēļ uh, saskārāmies ar to, ka uh, Britu premjeras slēpās no Britu pilsēm Luksemburgā, viņam riebas viņa ego. Viņš slēpjas no parlamenta diskusijām Vestminsterā. Un ar to eh, man prieks redzēt, ka Eiropas demokrātija šeit ir dzīva un vesela. Ir eh, tiesības paust eh, visus viedokļus, gan tos, kam es piekrītu, gan ne. Ir tie, kas 16. gadā vēlējās panākt labāko un ātrāko līgumu par izstāšanos vēsturē, un tagad viņi apgalvo, ka, ja nepieciešams tā, tāds uh, uh, vienkārši un skaidrs Brexits, bet tās taču nav uh, iespējams. Runājot par uh, sociālām un ekonomiskajām sakām, ko sastāst, nu, tas nebūtu nebūs vienkārši, jo sevišķi, ko sastāst uz Ziemeļa, uh, Austrum Angliju un Falklandu salēm, pilsoņu tiesības tāpat arī ir jāaizsargā, par to nav skaidrības. Un tāpat uh, nebūtu nebūs vienkārši tie galā ar hausu, kādu nu, tie piecījos mūsu veselības aprūpas dienas un citi. Šiem cilvēkiem Brexit partijai nav mandāta no Britu tautas. Britu tautai pašai jālēm, kas notiks tālāk ar izstāšanos no Eiropas Savienības. Grazie, eh, Kjūšo. Paldies. Līdz ar to noslēdzam brīvā mikrofona procedūru un tagad uh, došu vārdu sarunu vedējiem Barņē kungam atbildēt uz šeit izskanējušiem komentāriem. Merci, Paldies, priekšādātāji! Es varu izteikties īsi bet eh, tomēr es eh, vēlētos izmantot šo iespēju, lai jums eh, pateiktos, deputāti. Vēlos pateikties priekšādātāju Junkera un arī savā vārdā. Liels paldies par šo iespēju vadīt sarunas šo trīs gadu gaitā. Šīs debatas ir ļoti svarīgas. Mums ir jāņem vērā visu mūsu atšķirīgie viedokļi. Šis ir tāds patiesības mirklis. Ir pagājuši trīs gadi pēc referenduma, un mums ir jāsaprot, kas īsti ir noticis eh, šajās sarunās. Šis eh, brīdis ir izšķirošs, un mums ir jābūt eh, mierīgiem un vienam otru jāciena. Turpināšu strādāt šādā garā. Es vēlētos pateikties jums visiem par jūsu teikto. Mēs ļoti uzmanīgi klausījāmies jūsu domās jo īpaši mēs klausījāmies eh, deputātos, kas eh, nāk no īrijas un no ziemeļīrijas. Uzskatu, ka šīs teritorijas saskarās ar vislielākajiem riskiem Brexita gadījumā. Te ir runa gan par īru pilsoņiem, gan arī par eh, vienotā tirgus nesadālāmību, par četrām brīvībām, kuras arī ir jāsaglabā. Liels paldies visiem par jūsu izteikumiem! Uzklausīju arī tos, eh, kuri domā savādāk. Ir eh, kāds apvainojums, uz ko es vēlos reaģēt. Es vēlos, lai viss būtu skaidrs. Zanī kungam vēlos atbildēt, Ferāģa kungam, Madison kungam, visiem pārējiem, kas vairs nav klāt. Neviens nevēlas apiet Britu pilsoņa vairākuma gribu izstāties no Eiropas Savienības. Neviens eh, nevēlas eh, izvairīties no Brexita. Neviens nevēlas paturēt apvienoto karalisti pret tās gribu Eiropas Savienībā vai Muitas Savienībā. Jūsu pienākums ir izstāties. Mums, protams, eh, par to ir žēl. Esam to atkārtojuši desmitiem reizes. Mums patiešām žēl par jūsu izvēli. Mēs nekad neesam redzējuši, ka tai būtu kāda pievienotā vērtība. Bet es vēlos arī skaidri pateikt, ka Eiropas Savienības padome kopā ar parlamentu man deva mandātu, un uh, es uh, esmu uzklausījis arī mm, komisijas priekšādātāju Junkeru un Fondera uh, Lainas kundzi. Mans uzdevums ir mēģināt atrast vienošanos, un šeit ir jāatceras par divām lietām. Pirmkārt, mums ir vienmēr jāsaka taisnība. Šeit, parlamentā un arī pilsoņiem, mums ir jārunā par Brexita sekām. Jums ir jāpasaka taisnība. Jūs runājāt arī par Britu pilsoņu respektēšanu. Britu pilsoņiem, tāpat kā Eiropas Savienības pilsoņiem, ir tiesības uzklausīt patiesību par Brexita sekām, un šīs Brexita sekas noteikti būs smagākas, nekā jūs vēlaties to pieļaut. Jums vajadzētu to apzināties pēc Brexita jums vajadzēs uh, stāties uh, pilsoņu priekšā, un tieši tas pats būs jādara arī mums, un mēs to vienmēr esam atkārtojuši. Mums ir jāsaprot, ka Brexitam būs sekas vienalga, vai tiks panākta vienošanās, pie kā mēs strādājam, vai arī nē. Un um, sekas noteikti būs smagākas, ja vienošanās netiks panākta. Uh, Vēlos atbildēt arī Ņūtonam Dānam un pārējiem. Esam sagatavojuši šo hipotēzi Brexitam bez vienošanās, un, protams, šeit ir jādomā par drošību, par sadarbību ar Eiropolu, un neiz, nevienošanās uh, nav mērķis, uh, tas ir tāds pagaidu stāvoklis, un uh, mums būs jāmēģina sagatavot cita veida partnerība. Esmu strādājušo trīs gadu gaitā ar šo pirmo uh, prasību, proti visiem teikt patiesību. Un otrā prasība ir atrast juridiskus risinājumus. Šeit nav runa par runām vai deklarācijām, te ir runa par līgumu, te ir runa par nopietnu juridisku atbildi uz visiem jautājumiem, ko izraisa šī šķiršanās Brexits. Tas attiecas gan uz īriju, gan arī uz citām jomām, uz zivsaimniecību un tā tālāk. Mums ir jāroda konkrēti un operatīvi risinājumi. Es eh, nevēlos šeit izvairīties no konkrētiem un operacionāliem risinājumiem. Tieši tāpēc mēs arī runājam ar premjeru Džonsonu un viņa komandu. Mums ir vajadzīgi risinājumi. Protams, mums ir jādomā arī par backstopu un citiem jautājumiem. Mums ir jādomā par visu, kas radīsies Brexita gadījumā. Lūk, ar šādiem priekšnosacījumiem es strādāju. Mēs vienmēr esam bijuši pieejami, un, ja man turpinās uzticēties, es turpināšu strādāt Eiropas Savienības vārdā. Es to daru patiesības un apņēmības pilns. Paldies! Grācie! Paldies, Barņiekungs, un uh, padomis uh, vārdā vārds Duprēnas kundzei, Somijas ministrei, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Neskatoties uz eh, pat labā nestošo nedrošību un neskaidrību no Britu puses, mums jābūt atvērtiem uz jaunām idejām, uz eh, jaunām iespējām rast izrāvienu Brexit sarunās, kas atbilst mūsu principiem. Panākt eh, izstāšanos no Eiropas Savienības paprastoši tiesiskām normām. Tā ir mūsu prioritāte līdz pēdējiem brīdiem, ņemot vērā smagās negatīvās sekas, ko atstāt izstāšanās bez nolīguma. Nu, nu, pagaidām mums eh, jāturpina gatavoties visām iespējām. Tā ir skaitā, kā varētu sakot, mētiecīgi pasākumu no Eiropas Savienības puses, lai mazinātu potenciāli negatīvo ietekmi uz pilsoņu dzīvi un, un eh, tautsvērtības attīstību. Tomēr, dāmas un kungi, mums ir jābūt gataviem arī eh, apsvērt uh, iespēju pagarināt ar sarunu procesu atbilstoši 50 pāntiem, ja saņemsim atbilstoši motivētu lūgumu no Britu valdības puses. Vēlos jums visiem atgādināt, ka šeit ir nepieciešama pacietība, un pacietība ir vērtība. Rēķinamies ar jūsu atbalstu dažādos līmeņos un visās šī procesa stadijās. Tā kā liels paldies jums par šo diskusiju par jūsu paustiem viedokļiem, par jūsu komentāriem. Nu, un paldies par uzmanību, dāmas un kungi. Grazie, signora ministro. E... Komuniko di aver ricevuto due. Gribu paziņot, ka esmu uh, saņēmis divus rezolūcijas priekšlikumus, lai noslēgtu šo diskusiju, un uh, noslēdzam uh, līdz ar to šo diskusiju, un balsošana notiks vēlāk šodien. Tagad pārējām pie balsošanas tālāk un uh, taisa pārtraukumu uz vienu minūti, lai kolēģi varētu ierasties zālē un ieņemt vietas.